Vietnieces augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumus paziņojums par situāciju Saudarābijā un Irānā. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Un pirms uh, iedziļināšos detaļās, daži vārdi par to, kas notika Vīnē šo sestdienu. Tieši Seši mēneši pagājuši pēc uh, uh, atomu programmas uh, vienošanās mm, noslēgšanas ar Irānu, un Irāna ir izpildījusi savas saistības. Uh, AIE uh, pārbaudīja, tātad atomaģentūra pārbaudīja, mm, cik labi šīs saistības tika izpildītas, un mēs turpināsim koordinēt. Uh, šīs pārbaudes, mm, bet, nu, var teikt, ka Irāna atbildējusi. Atgādināšu, pirms sešiem mēnešiem daudzi cilvēki visur pasaulē izteica ļoti stingru skepticismu par to, vai Irāna tiešām kaut ko paveiks, vai tiešām šī īstenošana notiks. Un viņi uzskatīja, ka Irāna neturēs vārdu. Un tagad varu teikt, ka mums ir šī atomieroču vienošanās, kas tiek pildīta. Mēs esam novērsuši atomieroču izplatīšanu un iespējams arī kara eh, iespēju reģionā. Tā kā tas jau ir iemesls priecāties, bet eh, ir arī cits iemesls Proti, mēs esam pierādījuši, ka multilaterālisms un diplomātija darbojas reģionālo vienošanos ietvaros un ka mums var būt arī labi rezultāti attiecībā uz īstenošanu. Šīs krīzes apstākļos eh, man šeit tiešām ir par ko priecāties. Ļaujiet piebilst, ka ir vēl divi elementi cerībai. Visu pirms šis ceļš, kas tagad ir uh, pavērties eh, Irānas attiecībām ar pārējo pasauli un eh, vispirms ar Eiropu un arī mums Eiropai. Eh, mums tagad ir iespējas vairāk darīt Irānā dažās, dažādās jomās. Un pēdējais, kas ir vissvarīgāk, šī vienošanās varētu pavērt ceļu dažādām darbībām reģionā, un te mēs varam pievērsties šīs dienas tematam. Un tagad uh, mēs esam daudz strādājuši pie šī vienošanās, 13 gadi tam bija nepieciešami, bet nu, tagad mums ir šis vēsturiskais rezultāts. Neskatoties uz to, ka daudzi cilvēki tam neticēja. Un um, Tagad mums tiešām jāreitinās ar to, ka reģionā sāksies visāda veida sadarbība. Mēs zinām, ka šī sadarbība nenotiks um, uh, viegli, ka tam būs nepieciešams laiks, ka būs šķēršļi, ka jābūt uh, labi gribai, lai šī sadarbība notiktu. Bet ir gatavība Mm, sadarboties, un tas jau ir ļoti labi. Šī gatavība būs jātestē praksē, bet tas ir daudz vairāk nekā mums bija pirms gada. Toreiz eh, neviens neticēja, ka mums vispār eh, varētu būt vienošanās, un eh, mēs pierādījām, ka šiem skeptiķiem nebija taisnība. Un ja jau tas ir iespējams, mm, attiecībās ar Irānu, tad es domāju, ka arī Eh, citās jomās mēs vēl pārsteigsim skeptiķus. Dialogs ar Irānu un Saudarābiju man šķiet ir vienīgais ceļš, lai izkļūtu no strupceļa, eh, kas pagaidām valda šajā reģionā. Mums ir dažādas eh, etniskas grupas un daži grupējumi, kas rīkojas noziedzīgi, kā daiši notiek starptautiskie eh, strīdi, ko var izmantot, ehm, nu, piemēram, reliģisko strīdu starp sunītiem un šītiem. Tas viss var novest pie asins izliešanas. Riski ir ļoti lieli. Um, paskatīsimies, kas notiek eh, Sīrijā. Par to tagad runājam, par Jēmenu runāsim rīt. Tas viss var destabilizēt Iraku un Libānu, divas uh, valstis reģionā, kar, kas uh, tieši cieš no uh, šīm darbībām. Visa musulmaņu kopiena visu pasaulē var tikt destabilizēta Āzijā, Āfrikā uh, un citur. Šādi attiecības reģionā vēl vairāk saspīlēsies, un um, tas var iespējams novest um, līdz um, karam. Tāpēc mums ir jā uh, atslogo šī situācija, sadarbojoties ar dalību valstīm un kaimiņu valstīm. Mums jāraida skaidri signāli un jāpiesaista starptautiskie partneri ASV un teiksim, Indonēzijas ārlietu ministrs, ar kuru es runāju pa telefonu pirms uh, braucienu uz Teherānu un Saudarābiju uh, pirms dažām dienām. Mēs ar viņu runājam par konflikta deeskalāciju. Un tas pierāda, ka šis jautājums ietekmē situāciju trīs reģio, kontinentos, ja ne četros, jo īstenībā kopiena visā pasaulē var ciest no šī konflikta. 2. janvārī mēs uzzinājām par šīta, šītu um, mācītāja uh, sodīšanu nāvi. Tas viss ir uh, saistīts ar Alkaidu. Es pēc tam Īsi pēc tam paziņoja, ka navesots nav adekvāta reakcija uz noziegumiem vai teroraktiem. Eiropas Savienība noraida navesodu visos apstākļos, un mēs uz to arī uzstāsim un uh, pieprasīsim navesodu atcelšanu. Tas pieprasa, tas, um, uh, to mēs pieprasīsim arī Irānā, jo statistika ir satraucoša. Un tas tika arī um, paziņots gan Irānas ārlietu ministram, gan Saudarābijas um, ārlietu ministram. Šis navesots 2. janvārī, ko pieminēju, ir uh, nopietns uh, cilvēktiesību pārkāpums. Un uh, tas jāpasvītro arī ņemot vērā uh, cīņu pret teroru. Saudarābijas vēstniecība Teherānā um, tika pakļauta teroristu uzbrukumam. Uh, šī rīcība ir uh, nepieņēmama un uh, diplomāti kibernetiskā drošība ir jāgarantē visos apstākļos. Runājot pa telefonu ar kolēģiem, es uh, aicināju nedaudz, uh, mēģināt nedaudz uh, nomierināt mm, situāciju reģionā un mēģināt izvairīties no turpmākās destabilizācijas arī Irākā un Libānā. Un es pieprasīju garantijas no abām pusēm attiecībā uz to, ka šie mm, deeskalācijas procesi turpināsies. Teiksim, mēs tikko runājam par Sīrijas procesu, kas būtu jāatbalsta visām kaimiņu valstīm, un tas pats ir uh, sakāms arī šeit. Tad arī janvāra sākumā es uh, esmu runājusi ar Anno īpašo vēstnieku, uh, īpašo sūtni Sīrijā, un mēs mēģinājām vienoties par. Uh, risinājumus. Esmu runājusi arī ar Āfrikas un Āzijas uh, diplomātiem, un um, mēs cenšamies koordinēt uh, darbības ne tikai ar partneriem, bet, protams, arī Eiropas Savienības ietvaros, uh, šārlietu padomē, ministra padomē. Briselē tas bija viens no tematiem. Miers un stabilitāte šajā reģionā nesīs labumu visiem. Ja teroristi nevarēs situāciju izmantot, tad um, stabilitāte nāks par labu gan pašam reģionam, gan arī Eiropai. Un, um, ja mūsu Irānas un Saudarābijas uh, draugi to sapratīs, būs ļoti labs um, signāls. Proti, visi būs zaudētāji, ja šī vardarbība netiks izbeigta. No asins izliešanas neviens eh, nebūs ieguvējis. Tas izraisīs tikai turpmāko hausu. Un um, mums bija nepieciešami vairāki mēneši, lai pie galda izdiskutētu miera iespējas eh, Sīrijai. Nu, un eh, īstenībā tas pats mums jādara attiecībā uz. Um, situāciju Saudarābijā un Irānā. Mēs um, arī nevaram apturēt uh, to progresu, kas panāks attiecībā uz Sīriju, apdraudot uh, situāciju kaimiņu valstīs un visā reģionā. Es domāju, ka mēs es, esam um, daudz ko iemācījušies uh, un par to Mm. Mēs runājam, apspriežot situāciju Kolumbijā pirms kāda laika šodien. Reģionālā sadarbība un um, sastarpējs atbalsts uh, pēdējo gadu laikā ir kļuvis par ļoti svarīgu instrumentu. Mm, es uzskatu, ka tieši reģionālai sadarbībai jāiet uz priekšu un uh, konkurence uh, vai uh, konflikti, konfrontācijas uh, tiešām neko nelīdz. Paldies, un pirmais runātājs šajā diskusijā būs Prēdekungs. Paldies. Paldies um, augstajai pārstāvei par šo informāciju. Uh, es redzu, ka El Rijadā uh, pēc šī navesoda izpildes janvāra sākumā uh, un vēl 46 cilvēku navesoda izpildes mm, sekoja masīvi protesti. Šis ir uh, viss, uh, uh, šis ir tāds masveida uh, notikums uh, kopš 1970. gada tik daudz cilvēku nav tikuši sodīti ar nāvi. Uh, Saudarābijā. Un es atgādināšu arī par Irānu. Uh, Irānā mūsu statistika rāda notikuši 1400 nāvesodi, un tas ir jāņem vērā gatavojot mūsu priekšlikumu. Jo sākumā mēs gribējām runāt tikai par Saudu Arābiju un kritizēt notikumus tur, bet es uzskatu, ka mēs esam sasnieguši jaunu fāzi šīītu un sunītu konfliktam. Un ļoti daudz kas ir uz likmes šajā konfliktā. Konflikta deeskalācija ir kaut kas, kas mums tiešām ir nepieciešams. Hovita kungs. Paldies. Ir jāīsteno rīcības plāns un augstā pārstāvē mēs varam nodrošināt Eiropas parlamenta atbalstu arī turpmāk. Bet runājot par eskalācijas apturēšanu, tad mums ir intereses gan Riādā, gan Teherānā, gan attiecībā uz cīņu pret terorismu, gan attiecībā uz enerģētiku. Bet neraugoties uz atšķirībām, nāves soda piemērošana, maz, mazākumu aizsardzību, sieviešu tiesības, šeit valstīm vajadzētu norādīt, ka nevajag atbalstīt uh, teroristu grupas. Un man ir jautājums, vai sadarbībā ar Persijas līča valstīm, kāda ir priekšnosacījumi palīdzības saņemšanai un kāda ir attieksme, kas ir mainījies attiecībā pret politiskajiem ieslodzītajiem un ieroču imports, ieroču eksportēšana uz Saudarābiju, vai tā ir saskaņā ar Eiropas Savienības uzvedības kodeksu. Sunīti un šīti daudzās valstīs dzīvo miermīlīgi viens otram blakus. Politiskajā sadarbībā mums ir jāiesaista gan Irāna, gan Saudarābija. Tām katrai ir sava loma reģionā. Tās ir jāiesaista arī tuvo austrumu miera procesā un jānostiprina diplomātiskās saites. Mums šeit ir daudz darāmā. Paldies, Bēldera kungs! Paldies, priekšēdētāji! Mums ir jāsaglabā skaidra galva, skaidrs saprāts un uh, tuvajos, tuvo austrumu situācija neuzlabojas pateicoties Irānai. Mēs arī ārpolitikā redzam, ka džihādisti spēj arvien labāk savā starpā sakontaktēties un izveidot tīklus, cita starpā arī ar Alkaidu un runājot par Irānu, džihādis pret džihādistiem jācīnās kopā ar Saudarābiju. Paldies, Beceras kundze. Paldies priekšādātāja godātā Mogherīnī kundze. Saudarābija un Irāna e, šīm valstīm ir vairāk kopīga nekā atšķirīgā. Uh, Šeit uh, pastāv nesodāmība par vardarbību pret sievietēm, tiek piemērots nāves sots, nocērtot galvu un daudz kas cits. Šeit tiešām pastāv lielas līdzības, bet ir arī citi aspekti. Naftas uh, tirzniecība, tirzniecība ar ieročiem. Un šeit nevajadzētu ir jāizvairās no lamatām. Un runājot par Irānu un vienošanos par atomieročiem, nevajadzētu aizmirst citas jomas un jāatgādina startautisko uh, pienākumu vai apņemšanos izpildi Eiropas Savienības un Irānas attiecības raksturo ne tikai ekonomiskie nolīgumi starp uzņēmumiem. Irānā tiek pārkāptas cilvēktiesības, to īsteno arī uh, valdība. Sievietes tiek apspiestas, diskriminētas, un par to ir jārunā atkal un atkal, līdz beidzot būs panākti rezultāti. Uh, Paldies, Urbāna kungs. Paldies, priekšēdētāji. Mogherīnī kundze, lielākais naftas eksportētājs pagājušo desmit gadu laikā ir sodījis ar nāvi vairākus tūkstošus cilvēku. Nav notikuši taisnīgi tiesas procesi Un cilvēkiem vienkārši ir bijis jāparaksta viņu atzīšanās raksts. Problēma ir tā, ka mēs pārāk ilgi esam uzskatījuši Saūdu Arābiju par īpašu mums svarīgu partneri. Ir ar vāciešiem, spāņiem, ritiem, uh, un francūžiem ir noslēgti īpaši līgumi. Mēs klusējām par cilvēktiesību pārkāpumiem un izmantojām komunikācijas līdzekļus. Ne, Saudarābijā, Saudarābija iestājās uh, cilvēktiesību komiteja Vācijā ANO pateicoties Britu atbalstam. Un tagad mēs redzam, ka Sauda Arābija ir kļuvusi par tādu konfliktu avotu reģionā, kas ir drauds mieram reģionā. Uh, nedrīkst atkāpties no atgādināšanas par cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, Smita kungs. Uh, Priekšsēdētāji, paldies, paldies, Mogrīnī kundze. Un, um, Mēs noteikti atbalstu progresu, kas ir panākts attiecībā uz Irānu un uh, Es domāju, ka Irāna ir ļoti liels potenciāls, eh, ko mēs noteikti varētu izmantot, un tas ir izdevies pateicoties jūsu pūlēm, Mogrīnī kundze. Mēs redzam, ka situācija Saudarābijā pasliktinās, un mēs redzam budžeta krīzi, eh, kas mēs redzām eh, militārās intervences attiecībā uz Jemenu, piemēram Protams, mana valsts kopš 2010. gada ir pārdevusi vairāk nekā 2 miljārdu eiro vērtībā ieroču Saudu Arābijai. Un Tas liek starptautiskajiem novērotājiem izdarīt secinājumu, ka apvienotās karalists valdība pārdod ieročus, ar ko tiek nogalināti bērni. Bet man ir konkrēts jautājums jums, Magrīnī kundze. Es domāju, ka ir e, visai liela neskaidrība attiecībā uz ieroču pārdošanas likumību. Kā jūsu dienesti vērtē to? Un, ja jūs neesat to vērtējuši, tad vai jūs nedomājat to darīt? Paldies, kas tālāk, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka mēs redzam situāciju, kad runājot par naftu, piemēram, eh, tad eh, tiek eh, izrādīta iecietība un tiek pievērtas acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem, uz pamatiesību pārkāpumiem. Mēs redzam, ka asiņaini kāri, kas plešas plašumā tuvējos austrumos, tiek ignorēti naftas dēļ. Uh, Tāpat mēs arī mm, redzam to, ka Eiropa cenšas parādīt mm, muskuļus Sauda Arābijai, mm, tādēļ, ka mēs redzam, ka naftas cenas pagaidām krītas, un tajā pat laikā mums nav skaidru atbilžu uz to, ko darīt šajā situācijā. Mēs nedrīkstam ignorēt uh, to, ka mūsu sabiedrotajiem nav izdevies izcīnīt savas cīņas. Dalību valstīm būtu jādara kaut kas, jo Diemžēl eh, situācija noteikti skars mūs turpmākajos gados ļoti būtiski. Paldies! Konflikts starp Saudu Arābiju un Irānu arvien sāsinās. Jau tagad Sīrijā un Jemenā paralēli notiek kari, kas ar to ir saistīti, un viss reģions var nonākt ļoti dziļā krīzē. Eiropa nav ieinteresēta šādā attīstībā. Es priecājos, ka Irāna pēc atomu pārunām ir atkal kļuvusi par starptautiskās sabiedrības nu, pilnu locekli. Un neviens nav ieinteresēts eh, stabilitātes apdraudējumā. Uh, Atbalstot izis, uh, mēs, tas ir ļoti liels risks un stabilitāti nevar iegūt īstenojot represijas. Ilgtermiņā tā ir iespēja tikai tiesiska valstiskuma ceļā. Un laiks rādīs, vai Irāna tiešām ir nostājusies uz šī ceļa. Uh, Saudarābija atrodas vēl tālu no šī, no šī procesa vai ceļa, mēs varētu beidzot ierobežot ieroču eksportu no Eiropas uz Saudarābiju. Bihnerkungs, paldies! Mūsu politikas mērķim ir jābūt nodrošināt mieru un progresu tuvajos austrumos. Mums Eiropā tas ir ļoti būtiski, jo no Sīrijas un citām reģionu valstīm pie mums ierodas vislielākais bēgļu daudzums. Uh, bet fakts ir arī tāds, ka gan Saūda Arābijā, gan Irānā cilvēktiesības netiek ievērots, un abas valstis ir iesaistījušās karos, ne tikai Jemenā, Saudarāpija netiešā veidā, bet Sīrija, Irākā. Un kā Eiropas Savienībai mums tagad ir parādījusies iespēja ja Sauda Arābija mazliet attālināsies no ASV virzienā uz Eiropas Savienību, un mēs redzam arī, ka Irānā situācija attīstās labvēlīgi, mēs, mums ir iespēja situāciju iespaidot. Mums ir iespējas panākt, lai šīs valstis neiesaistās karos un ir jāaptur arī eksp ieroču eksports no Eiropas uz šīm valstīm. Postināro kungs. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Vice prezidents kundze, augstās pārstāvs kundze. Mēs redzam, ka spriedze starp Sauda Arābiju un Irānu palielinās, un tas noteikti mūsos rada bažas. Tā ir e, reģiona problēma, kuru e, jau tā ir postījuši daudzi kāri. Vienīgā iespēja, kā izkļūt no šīs krīzes, ir Eiropas Savienībai dot savu pienesumu. Uh, tajā, lai abas puses sēstos pie sarunu galda. Vīnas process Sīrijai noteikti ir jānodrošina, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šis, šajā reģionā turpinās konfrontācijas starp sunītiem un šītiem. Eiropas Savienība var un tā ir jārīkojas pragmatiski, lai izvairītos no konflikta eskalēšanās. Tālāk Cafolī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vienošanās attiecībā uz kodola izmēģinājumiem ir mainījusi situāciju šajā reģionā. Jāsaka, ka šis reģions joprojām piedzīvo uh, Um, dalījumu starp sunītiem un šītiem, un mēs redzam tādu konkurenci starp abām valstīm, Saudarābiju un Irānu, un tādēļ noteikti ir jāpievērš liela uzmanība tām, kādu Mogherīnī kundze varētu spēlēt turpmākajās sarunās uh, par kodoprogrammu. Es domāju, ka, protams, um, ir jārunā par tādiem jautājumiem kā attiecības ar Sīriju, Lībānu, Irāku, Afganistānu un Sauda Arābijai ir jāuzņem sava atbildības daļa. Mums ir jārisina arī uh, bēgļu krīze, bet mums vajadzētu izvairīties no jebkādām provokācijām, no uh, jebkuru spēku puses, kas varētu apdraudēt mieru Sīrijā. Uh, mums vajadzētu vienmēr un visur uzsvērt to, ka mēs esam pret um, nāvis sodiem. Paldies, Gomeša kundz, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mēs redzam, ka diemžēl provokācija rezultātā spriedze palielinās šajā reģionā un tas varētu apdraudēt mieru sarunas uh, vīnē. Arī Irānas uh, varas iestādēm būtu jāuzņemas atbildība par to, ka tās ir pieļāvušas uh, Mm, radikālo spēku provokācijas. Mums ir mm, nepieciešams e, kritizēt tirānu, tad, kad tas ir nepieciešams, kad tas ir pamatoti, bet Mēs nedrīkstām palaist garām iespēju sadarboties ar Irānu, kas ir funkcionējoša valsts, ja mēs vēlamies izbeigt karu Sīrijā, ja gribam uh, cīnīties pret uh, Daešu, uh, ko Persijas līča valstis finansē un arī Turcija. Mēs redzam, ka ļoti bieži mm, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāuzņemsinām atbildības ar šo spēku atbalstīšanā. Moskas kundze, paldies! Es vēlos pateikties augstajai pārstāvēji uh, par komentāriem attiecībā uz uh, Saudarābiju un Irānu un attiecībām ar šīm abām valstīm. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzturēt eh, miera sārunas šajā reģionā un paredzētā konference noteikti ļoti svarīga. Ļoti svarīgi, lai eh, šie divi dominējošie spēki reģionā rīkotos saskaņoti un lai mm, viņu darbība būtu vērsta uz mieru nodrošināšanu reģionā. Vispēcot, cilvēktiesības šajā reģionā, cilvēktiesību pārkāpumu, nāves sodu e, izpildīšanu abās valstīs. Šajā kontekstā, es domāju, mums vajadzētu diskusijās ar abām šīm valstīm runāt par to. Paldies, Mamikinkungs. Uh, you, Paldies, priekšsētājs kundze, Mogherini kundze. Nesenie notikumi Saudarābijā un Irānā noteikti var destabilizēt kopējo situāciju. Uh, Um, tuvējos austrumos. Um, un Irāna nav uh, aizspējusi aizstāvēt uh, Sauda uh, Arābijas vēstniecību, kā rezultātā tā ir nolēmusi uh, pārtraukt diplomatiskas attiecības ar Irānu. Es domāju, ka tas ir pārmērīgi. Es domāju, ka uh, kodola vienošanās īstenošana un sankcija atcelšana pret Irānu uh, bruģē ceļu konstruktīvai sadarbībai ar Irānu, lai izkļūtu no krīzes šajā reģionā. Sauda Arābijas spriedze nedrīkst traucēt mieru sarunas par Sīriju. Un es aicinu abas puses izrādīt atbildīgumu un atrisināt šo konfliktu, bet, lai miers šajā reģionā nākotnē būtu iespējams, ir svarīgi, lai Saudarābija pārtrauktu finansēt teroristu organizācijas, kas mm, realizē vahābismu un kas mm, novedis arī pie Krievijas lidmašīnas notriekšanas virs Eģiptes gaisa telpas. Paldies! Paldies! Mēs turpināsim ar brīvā mikrofonu. Es došu vārdu trim cilvēkiem. Mm, gribētu ar vairāk, bet mums ir nav tik daudz, nav tik daudz laika. Polčaks būs pirmais. Paldies priekšsēdētājiem par iespēju izteikties. Es vēlos uzslavēt uh, Magrīnī kundzes uh, izdarīto, lai atrisinātu šo problēmu. Šie uh, viņas soļi ir konsekventi, labi pārdomāti. Jautājums ir, kāds lēmums tika pieņemts sestdien? Ko tas nozīmē Saudarābijas opozīcijai? Konkrētiem opozīcijas pārstāvjiem. Ja man šķiet, ka Eiropas Savienība viņus pamet uz nelaimē. Es ceru, ka tas tā nebūs, tā tam nav jābūt. Mēs tomēr atbalstām sabiedrības slāņus, kas vēlas uh, citādi. Um, citādu notikuma attīstību. Es ceru, ka šī deeskalācija, ko jūs pieminējat, Magrīnī kundze arī ātri virzīsies uz priekšu. Tas ir svarīgi valstī. Nākamais runātājs. Paldies. Nesenas attīstības uh, Irānā un Saudarābijā, saka Khana kungs, um, ir vēl vairāk destabilizējušas reģionu. Mani satrauc uh, šis sunītu un šītu konflikts Tas varētu vēl pasliktināt situāciju. Tas varētu pasliktināt situāciju ar Sīriju un Jēmenā un izraisīt papildu konfliktus citur pasaulē. Bet ir cerība uzlabot situāciju tuvajos austrumos. Es uh, vēlos atsaukt sankcijas, tas nozīmēs um, ārvalstu investīcijas un uzlabos um, uh, iedzīvotāju um, ikdienas dzīvi. Um, ļoti labi, ka um, Saudarābijā uh, parādās tādas, uh, tādas kā pašvaldības un uh, mums nevajadzētu iejaukties šajā procesā. Uh, nevajadzētu pieļaut to, ka Saudarābija vai Irāna justos uh, tā kā atstātas novārtā. Paldies, pēdējais runātājs. Paldies. Ir atšķirības starp sunītu un šītu ideoloģiju. Un šī ideoloģija tiek eksportēta un dažreiz interpretēta nepareizi, kas noved pie radikālisma, radikalizācijas. ISIS apdraud visu kas mums ir dārgs, mūsu pamatvērtības. Es uh, tiešām nezinu, kā mēs varam runāt par ISIS uh, stiprajām pusēm. Uh, es neticu Eiropas Savienības karogam, es um, ticu suverenitātei. Paldies, nedošu vārdu Magrīnī kundzei, kas pabeigs šo diskusiju. Paldies! Um, jā, ir šis konflikts. Man vienmēr ir bijis starp sunītiem un šītiem, bet starp citu arī sunītu starpā ir tāds iekšējs konflikts un uh, iekšējs ašķeltība, un uh, tas vēl sarežģīja situāciju reģionā. Daudz partneri, draugi reģionā, arī musulmaņu pasaulē piekrīt mums, ka konflikts nav tik ļoti reliģisks, kā politisks. Un uh, politiķi izmanto reliģiskas domstarpības saviem nolūkiem. Sunīti un šeit ir sadzīvojuši daudz vietu pasaulē, ieskaitot Eiropu, un tā tas ir bijis gadsimtiem ilgi. Uh, pirms uh, uh, notika šī uh, sek, šī, šī sektarianisma politizācija. Un es ceru, ka mēs varētu ietekmēt kolektīvas drošības arhitektūru, kā jūs to nodēvējāt reģionā. Tas tiešām varētu būt ceļš uz priekšu. šajos bīstamajos laikos, un tā kā pagaidām šī vizija nedaudz iztrūkst. Reģionā ir vērojama nozīmīga spriedze, un um, tagad mums jāsāk rīkoties. Un kā to darīt? Daži saka, nevajadzētu būt subjektīviem. Jā. Mums eh, ir diplomātiskie kanāli, mums ir eh, komunikācijas iespējas gan ar Irānu, gan ar Saudarābiju. Mums ir eh, vienošanās ar Irānu par atomieročiem, un tas nozīmē, ka ar Irānu mums ir tāds padziļinātas attiecības. Vārdsakot, mums ir šie kanāli, ko varam izmantot. Nu, šī sadarbība iekļauj dažādus eh, aspektus - bilaterālā sadarbība, reģionālā dinamika, investīcijas eh, politiskajos risinājumos daudziem konfliktiem reģionā, valstu, eh, kaimiņu valstu un tieši skarto valstu. valstu Uh, noturīguma uzlabošana, mm, teiksim, Libāna un uh, Irāna ļoti smagi piedzīvo šo šītu sunītu konfliktu uh, sadarbība ar partneriem, un nafta tika pieminēta. Varbūt jums. Uh, jāaktualizē jūsu informācija, jo naftas cenas šīs dienas pasaulē mūs nostāda pilnīgi citā situācijā arī attiecībās ar līču valstīm. Mums ir politiskā darba programma, ļoti skaidra. Tā būs šeit nepastāv, viss ir uz galda. Un kaut kā mēs pat esam privileģēti runājot ar partneriem reģionā, jo vēlreiz mūsu darba programma ir skaidra pilnīgi nesatricināma. Jā, te ir eh, dažām valstīm ir ekonomiskās intereses, bet eh, Eiropas Savienībai uh, ir cita situācija un mums ir vairāk manevrēt spējas. Mums jāinvestē padziļināti attiecībās ar abām valstīm un ar šo valstu iedzīvotājiem. Un te mēs varam padziļināt darbības ārpolitikā divās jomas - starptautisko likumu ievērošana un tas skar ne tikai Saudārābiju un Irānu, bet daudzas citas valstis. Proti nāves soda atcelšana visā pasaulē, jo tas eh, atbilst mūsu principiem, mūsu praksei un mūsu pieredzei. Tas nav kaut kas efektīvs. Tas ir ne tikai necilvēcīgi, bet tas ir arī neefektīvi, lai uh, cīnītos ar noziedzību, ieskaitot terorismu. Tā tad. Uh, Paldies jums par jūsu ieskatiem par šo tēmu un paldies par ieguldījumu mūsu darbā šajā reģionā, kas ir tik svarīgs, tik uh, izšķirošs uh, mums visiem un visapirms mūsu drošības un stabilitātes interesēm.